debats par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem. Pirmais šodien izskatāmais jautājums ir Kambadža, jo īpaši Kem Soka lieta. Un pirmais runātājs ir viena no rezultātu sagatavotājām Lohbīlers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš uh, pašvaldību vēlēšanām jūlijā ir pasliktinājusies cilvēku tiesību tiesiskuma situācija. Eskalācija bija augustā, kad tika uh, arestēts Kemsuku opozīcijas līderis, tika notika vēršanās pret uh, uh, plašsaziņas līdzekļiem un uh, aktīvistiem. Un uh, ir uh, politiskais spiediens no ārvalstīm, bet uh, varas iestādes vairs ne, pat cieši nekādu citādi domājošos cilvēkus, kas iestājas par savām tiesībām, notiek represijas pret cilvēku tiesību aktīvistiem. Eiropas Savienība turpina tirzniecības attiecības ar Kambodžu par spīti represijām, bet mums ir jāmaina šī nostāja. Paldies. Nākamais Dāvids Mārtiņš, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji nu, skumjā kārtā pēdējos mēnešus esam piedzīvojuši cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos Dienvidaustrumāzijas reģionā kopumā, un te nu redzam arī, ka trīs rezolūcijas nā, šodien nāk tieši no šī reģiona. Kambodža, diemžēl, nav nekāds izņēmums, un ņemot vērā, kāda ir Kambodžas nesenā traģiskā pagātne, ir ārkārtīgi bažas raisoši, kad redzam, ka tādas vērtības kā demokrātija, tiesiskums, runas brīvība, visi šobrīd tiek, visi šie principi tiek apdraudēti šai valstī. Es gribētu mudināt, kam Kambodžu, atbrīvot politieslodzītos un pārliecināties, ka politiskās partijas un opozīcija saņem telpu, sabiedrisko telpu kampaņām un varētu gatavoties vēlēšanām šajā valstī jo citādi brīvas vēlēšanas nebūs iespējams. Mums jāatgādina Kambodžai, ka mēs esam būtiski viņa sadarbības partneri. Mēs viņiem dodam 400 miljonu eiro uh, laikā līdz 2020. gadam, piedāvājam viņiem tirniecības preferences un daram to tāpēc, ka vēlamies veidot sabiedrību, kas balstās uz uh, kopējām vērtībām. Un ceru, ka šī valsts mums šos principus arī ievēros. Lielas paldies! Nākamais runātājs ir Marija Kristīna Veržijā uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji. Kambodža ir viena no tām valstīm, par ko Eiropas parlaments runā regulāri un ļoti pamatoti, jo situācija ir pasliktinājusies, kā jau tika teikts. Un tāpat laikā nepieciešams vērsties pret pilnīgi visiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un jāsaka, tas attiec, mums ir jābūt tādai pašai interesē par dažādu veidu ar ekonomiku saistītām tiesībām kā cilvēktiesībām. tiesībām bet redzam, ka daudz nacionālajie uzņēmumi šobrīd tur darbojas un neņem vērā šos principus. Ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kurus skar šie pārkāpumi. Tas viss rezultātā, protams, arī iedzīvotāji pārvietojas, viņiem nāks uh, pamest savas mājas zemes sagrābšanas rezultātā. Šāda veida, un turklāt represijas draud visiem, kas iebilst pret šādiem pasākumiem. Arī migrācija ir viens no svarīgiem faktoriem. Merci beaucoup. Lielas paldies. Priekšādātāji nomainījušies. Priekšādātāji saka paldies Veržjā kundzei. Un nākamais runātājs. Vēl viens rezolūcijas sagatavotājs. Deputāts Marijas, lūdzu. Dzirdēju, Barģo, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Polit politiskā situācija Kambodžā pasliktinās, tiek vajāti mm, politiskie un cilvēktiesību aktīvisti, pla, plašsaziņas līdzekļu darbinieki, viņi tiek notiesāti, un tas ir absolūti nepieņemams un notiek iejaukšanās tiesu darbā no valdības puses. Un eh, tā ir politiskā sistēma, kas neievēro tiesiskumu un eh, vārda brīvību. Mums ir jāprasa, lai tiktu nodrošināts tā, eh, šīs, šo tiesību ievērošana tiek sagraut, sagrābta zeme 56%. Eh, zemju ir eh, sagrābtas un padzīt iedzīvotāji, un Eiropas eh, Savienība nedrīkst piešķirt tirzniecības privilēģijas, ja valsts neievēro cilvēku tiesību normas. Paldies. Lies paldies deputātam Marijas. Tālāk vēl viens rezolūcijas sagadāvātājs Petras Austrēvičus, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Madam High... Paldies, priekšādātāji godāt augstā pārstāva kolēģi. Pirmām kārtām gribu um, sveikt Kambodžas opozīcijas delegāciju, kas šobrīd ir iedušies pie mums un atrodas šeit zālē klausītāju galerijā. Vēlos jums teikt paldies, personīgi paldies par jūsu cīņu par plurālismu un demokrātiju Kambodžā. Jūs to esat darījuši jau tik ilgus gadus. Tas, kas šobrīd pēdējā laikā norisinās Kambodžā, rada mūsos arvien tālākas bažas. Tā vietā, lai izmantotu iespēju, ko piedāvā gaidāmās vēlēšanas 2018. gadā, un tā vietā, lai izvēlētos ceļu uz samierināšanos, uz savstarpēju respektu un respektu pret pamatiesībām un cilvēktiesībām, tā vietā, lai spē, ve, spērtu soļus, kas ļautu samazināt korupciju un nabadzību, mēs novērojam represijas pret neatkarīgiem plašsaņas līdzekļiem, pret pilsonisko sabiedrību sabiedrību un opozīciju. Tam jāpieliek punkts un tūlīt, tā, tūlīt pat Kems Soka un arī citi politieslodzītie tūlīt pat jāatb jāatbrīvo. Samam Rēncīm ir jāsaņem. Uh, apžēlošana. Ir ļoti daudz, kas darāms, lai nodrošinātu ilgstošu mieru un, un samierināšanos Kambodžā, un šis darbs ir jāturpina. Uh, you, Lielas paldies, Austrēvičs kungs, vai jūs piekrītat zilās kartītes jautājumam? no Tremozas kunga. Lūdzu. Jā, es tikai gribēju pavaicāt kolēģim no Lietuvas, vai viņš piekrīt tam, ka Eiropas Savienība varētu nākamgad uz Kambodžu nosūtīt arī oficiālu vēlēšanu novērošanas misiju, jo mēs šai valstī vienmēr esam piešķīruši līdzekļus, lai uzlabotu politisko situāciju. Atbilde. Lielas paldies, kolēģi, par šo jautājumu. Es domāju, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums šobrīd. Mums nebija vēlēšana novērošanas misija pēdējās pašvaldību vēlēšanās, bet uz vispārīgajām lesijā vēlēšanām 2018. gadā es ceru, ka ciešā sadarbība ar ārējās darbības dienestu un delegācijas atbalstu Pnompeņā mums būtu jānodrošina klātbūtne un jānovēro šīs vēlēšanas tā, lai pārliecinātos, ka pēc iespējas pārskatāmākā kārtā un pārskat atbildīgā kārtā norisinās norisinātos arī šis process. Paldies! Thank you. Mēs paldies, saka priekšādātājs. Nākamais un pēdējais no rezolūcijas sagatavotājiem - Tūne Kelams, lūdzu. Liels paldies, priekšādātāji! Saka runātājs poļu valodā. Godātā augstā pārstāve! Vēlētos pievienoties kolēģim Austrēvičus kungam un e, paust atbalstu viņa uzskatam par to, ka vēlēšana novērošanas misija ir jānosūta uz Kambodžu. Tāpat arī gribu sveikt Kambodžas opozīciju šeit. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņi šobrīd ir klāt. Tikai pirms 11 dienām opozīcijas līderis Kems Soka tika arestēts, un viņam ir izvirzītas valsts nodevības apsūdzības. Mēs esam ļoti nobažījušies par to, ka Kambodžā šobrīd nav demokrātisku pārmaiņu valdībā. Un daudzi, daudzi opozīcijas līderi tiek apcietināti Nu, apcietināti ir arī divi deputāti. Mūsu bāžas turklāt attiecas arī uz plašsaziņas līdzekļu darbības ierobežošanu. Pirms divām dienām avīze Cambodian Daily tika slēgta it kā nodokļu nemaksāšanas dēļ. Tāpat slēgts arī vairākas radiostacijas. Mēs gribētu aicināt valdību vēl līdz nākamā gada parlamentārajām vēlēšanām tomēr nodrošināt skaidru demotā, demokrātisku telpu arī opozīcijai, tā lai šīs vēlēšanas varētu būt tādas, kas atspoguļo tautas gribu, tautas vairākuma gribu. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk tautas partijas vārdā uztrā, uzstāsies Staņislavs Polčaks. Vienu minūti. Prosim. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos arī uh, sveikt uh, Kambodžas opozīcijas pārstāvus, kuri uh, šobrīd ir zālē. Situācija ir tiešām ļoti nopietna un ka Kambodžas opozīcijas līderis tiek apsūdzēts nodevībā ir absolūti nepie ņemams. Viņam tiek inkriminēta slepena sazvērestība ar ASV. Un uh, tas absolūti ir pretrunā ar tiesiskas uh, valsts principiem. Mums ir jāatbalsta opozīcija Kambodžā, mums ir skaidri jāpauž savs viedoklis ka nedrīkst ietekmēt uh, politisko cīņu šādiem līdzekļiem. Tagad... Paldies, sākam brīvā mikrofona procedūru. Un pirmais runātājs Jiržī Pospešils, lūdzu. Děkuji pěkně, eh, pane předsedo. Já chci podpořit to. Paldies, priekšsēdātāji vēlos atbalstīt šo rezolūcijas projektu, jo situācija Kambodžā ir ievērojami pasliktinājusies. Premjera Hunsena režīms ir demokrātisks, tas ir netiesisks režīms. Un tas, eh, ka ir apcietināts opozīcijas līderis, uh, ir tiešām situācijas eskalācija. Tāpat tiek lik pastāv uh, draudi, ka varētu likvidēt uh, arī opozīcijas partiju, kur nevarēs piedalīties nākamā gada parlamenta vēlēšanās. Un Eiropas uh, pārstāvjiem noteikti ir jāseko tam, kā noritēs nākamā gada vēlēšanas Kambodžā. Un acīm redzot, situācija nebūs atbilstoša brīvvēlēšanu principiem. Liels paldies! Nākamais runātājs Fabio Massimo Castaldo, lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Iesākumā arī es gribētu sveikt mūsu vidū Kambodžas opozīcijas pārstāvis skatītāju galerijā. Un gribu jūs mudināt turpināt šo cīņu, nepadoties. Arī tajā brīdī, kad sastopaties ar šīm ļoti nedemokrātiskajiem spēkiem un izvēli, ko izdara valdība. kārtējo reizi piedzīvojam to, ka opozīcijas politiķi tiek arestēti šai valstī. Un tiek ierobežot arī plašsaziņas līdzekļu darbība. Vēlamies nosodīt arī zemes sagrābšanas parādību, kas šai, ko, ko valdība tikai un vienīgi atbalsta. Mēs tāpat aicinām pilnīgi mainīt valdību attieksmi pret opozīciju un pilsonisko sabiedrību, tā lai gan uh, sabiedrība, gan opozīcija varētu piedalīties um, demokrātisku vēlēšanu procesā. Vēlos arī augsto pārstāvi izvērtēt situāciju, vai mums nevajadzētu nosūtīt uz valsti vēlēšanu novērošanas misiju, kas tādā veidā varētu piedāvāt, zinām, motivāciju opozīcijai, ne tikai tikai tāpēc, lai viņi varētu kandidāt, bet lai varētu nodrošināt valstī pēc iespējas gaišāku nākotni. Paldies, kas taldo kungam, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Jose Ignacio Farijam. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Kemsuka nesen tika pavisam patvaļīgi arestēts Mm, neievērot viņa parlamentāro imunitāti. Tagad viņš Pnompeņā tiek apsūdzēts valsts nodevībā, un viņam ir paredzēts no 15 līdz 20 gadiem cietumsots. Tāpat arī mm, no valsts ir izdzīsts mm, Amerikāņu institūts, kas darbojas šai valstī. Nu, tad redzam, ka tiek īstenot kārtējie ne, ne, nosodāmie centieni ierobežot politisko daudzveidību, opozīciju. Un to redzam arī pašvaldību vēlēšanu rezultātos. Līdz ar to arī nākamā gada vēlēšanas e, ir apdraudētas. Viņa pašreizējā vara vēlas e, saglabāt varas grožus. Mēs, mums jānosoda Kemsokas arestēšanu un jāpieprasa viņu tūlītēja atbrīvošana. Tāpat arī jāpieprasa pamatiesību ievērošana un visu demokrātijas principu ievērošana. Paldies! Paldies, saka priekšredatājs. Nākamais runātājs Mihaila Šoidrova. Lūdzu. Paldies, godātie kolēģi. Arī es vēlos uh, skaidri nosodīt Kima Soka arestu un vajāšanu, kas vērsta pret viņu partiju un arī vēršanos pret plašsaziņas līdzekļu brīvu darbību. Un uh, premjeras īsteno antidemokrātisku uh, pieju, viņš vēlas uh, nostiprināt diktatūru šai valstī. Kambodža ir uh, potenciāli bagāta valsts, un es novēlu tās tautai uh, iespēju dzīvot mierā un uh, nodrošināt attīstību šai valstī, un atbalstam opozīciju. Pēdējais runātājs šīs procedūras ietvaros ir Bogdans Venta, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvs kundze, eh, jau esam diskutējuši par eh, sarežģīto situāciju Kambodžā un opozīcijas situāciju un uh, Uh, visa šī uh, situācijas eskalācija ir saistīta ar to, ka opozīcijas partija gāva labus rezultātus pašvaldību vēlēšanās, un tagad valstī tiek pārkāptas pamata tiesības. Uh, kolēģi jau arī pieminēja, ka lauku iedzīvotāji tiek padzīti no savām zemēm, to īsteno lielie koncerni, kuri sagrābja lauksaimniecības zemes Eh, līdz šim šajos reģionos eh, pastāvēja tradicionālā lauksaimniecība, bet valstī būtu jānodrošina pamatiesību ievērošana, apziņas, pulcēšanās, vārda brīvība jāievēro Kambodžā. Un visbeidzot, Eiropas komisijas vārdā došu vārdu godējuma augstai pārstāvēji Frederikai Mogherīnī lūdzu. Tas paldies priekšādātāji. Pagājušā nedēļa, nu, nu diena Kambodžas ļoti trauslē demokrātijā bija traģiska diena. Traģiska diena preses brīvībai, kā jau daudz no jums arī teica, skumja nedēļa arī Kambodžas iedzīvotājiem. Eh, opozīcijas vadītājs 3. Kemsoka 3. septembrī tika um, arestēts, tika slēgta um, Kambodžas uh, dienas avīze, un tas ir tikai kārtējie, tie bija tikai kārtējie soļi, kas uh, no valdības puses ierobežo runas brīvību, turpinās aresti opozīcijas partijas uh, vidū un arī pilsoniskajā sabiedrībā. Ir skaidrs, ka tas ir ļoti bīstams politisks pavērsiens un sāsinājums. Šie notikumi liecina, ka pastāv centieni arvien tālāk tālāk ierobe, ierobežot demokrātisko debašu telpu plašsaziņas līdzekļos un pilsoniskajā sabiedrībā, gatavoties nākamā gada vispārīgajām vēlēšanām turpinās tiesas procesi pret opozīcijas politiķiem un NVO pārstāvjiem, un šie procesi lielā mērā ir politiski motivēti, kā to labi var redzēt. Daudz no, jūs, no jums arī jau ir pamanījuši, ka Eiropas Savienība ir aicinājusi Kambodžas varas iestādes at, tūlīt pat atbrīvot Kēmu Soku. Šī gada um, sākumā mēs jau savu balsu skaidru un gaišu paudām, arī tajā brīdī, kad Kambodža grozīja divreiz politisko partiju likumu un ievies tādus noteikumus, kas potenciāli ļautu patvaļīgi pilnīgi mm, eh, atlaist, izformēt politiskās partijas. Tādā veidā 2000, nākamā gada vēlēšanas varētu tikt atbraudāts un arī leģitimitāte šai balsošanā un vēlēšana procesā varētu nebūt. Eiropas Savienība uh, piedāvā 10 miljonu eiro atbalstu vēlēšanu reformu īstenošanai, lai uzlabotu vēlētāju reģistrēšanas procesu. Esam cieši strādājuši kopā ar Kambodžas Nacionālo vēlēšanu komiteju, atbalstot šādas reformas, cenšoties pārsvarā, tātad, kā teicu, uzlabot vēlētāju reģistra procedūras, tātad piedāvājot tehnisko, eh, tehnisko palīdzību un apmācības procesu pilsoniskajiem un valsts eh, sektoriem mēs uzmanīgi sekosim līdz tālāko informāciju par vēlēšanu sarakstu atjaunošanu. Šis darbs sākās 1. septembrī. Esam nosūtījuši arī ES vēlēšanu ekspertu misiju uz Kambodžu, lai viņi sekot līdz vietā, vietējām vēlēšanām. Tas notika jau jūnijā. Un cieši sadarbojoties ar ES vēstniecībām un līdzīgi domājušiem starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem, mēs nosūtījām arī vēlēšana dienā pār, pār, pārstāvis uz diviem eh, vēlēšana iecirkņiem. Mēs vēl, vēlamies mudināt varas iestādes Kambodžā darīt visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka vēlēšanās, vēlēšanas ir iekļaujošas un pārskatāmas, tādā veidā nodrošināt uzticību no Kambodžas vēlētāju puses. ES ir paudusi bāžas arī par Kambodžas parlamenta darbu darbu attiecībā uz grozījumiem politisko partiju likumā, un esmu dzirdējusi, uzklausījusi jūsu bažas arī par to, ka vajadzētu nosūtīt pilntiesīgu ES vēlēšanu novērošanas misijas Kambadžu nākamgad. Ja politiskā situācija būs atbilstīga un tiks pastāv iespēja, ka šīs vēlēšanas būs godības un ja valdība izteiks šādu uzaicinājumu, tad Eiropas Savienība būs ies, apsvērs iespēju nosūtīt šādu vēlēšanu novērošanas misiju uz nākamā gada vēlēšanām, kas notiks nākamā gada jūlijā politiskā attīstība turpmākajās nedēļās un mēnešos, manuprāt, šeit būs atslēga faktors. Tas ļaus mums izvērtēt šādu iespēju uh, nosūtīt pārstāvjus. Eiropas Savienība un tās dalība valstis um, ar prieku atbalsta arī rekonstrukciju un attīstību valstī. Tā to darīs jau no paša sākuma. Esam paredzējuši arī būtisku attīstības sadarbības palīdzības apjomu Kambodžai. Tas ne, tiek izdalīts eh, daudzgadu programmas ietvaros. Visas mūsu īstenotās programmas tiek īstenotas cieši kontrolējot rezultātus un īstenojot politisk, politikas dialogu ar valdību. Tajā iekļaut arī tādi jautājumi kā cilvēktiesības tiesīkums. Tie ir ļoti svarīgi elementi šai attīstības politikas īstenošanas procesā un šos aspektus uzraugām. Mūsu attīstības sadarbība mm, ar Kambodžu ir ilgtermiņa sadarbība un Un, e, protams, apsvērumu par šādas sadarbības pārtraukšanu būtu ļoti uzmanīgi jāizvērtē, jo tas ļoti būtiski ietekmētu īpaši nabadzīgākos un riskam pakļautākos iedzīvotājus, viņu iz, izdzīvot spēju un, piemēram, arī bērnu iespējas iet skolā. Tās gal galā ir svarīgākās prioritātes tajā brīdī, kad palīdzam Kambodžas iedzīvotājiem. Liela daļa iedzīvotāju Kambodžā joprojām ir lielā mērā pakļaut riskam, un mēs sekosim situācijai arī turpmākos gadus, lai censtos situāciju uzlabot. Kambodžai ir pie, piešķirta arī piekļuve ES tirgiem, izņemot, eh, tas neatiec tikai uz ieroču tirgu. Tas varētu kalpot kā virzītājs spēks eh, valsts ekonomikajai attīstībai, un neskatoties uz geogrāfisko attālumu, ES šobrīd ir Kambodžas lielākais eksporta tirgus bet tāpat laikā, kā jau teicu, nav iespējama ilgspējīga attīstība bez cilvēktiesībām un bez demokrātijas, un tāpēc mēs izmantosim visus kanālus, komunikāciju kanālus, kas ir mūsu rīcībā, lai pieprasītu būtiskas pārmaiņas pašreizējās politiskajās tendencēs. Eiropas Savienība ir gatava sastrādāties ar Kambodžu, strādājot pie demokrātijas konsolidēšanas un veidojot uh, godīgu, taisnīgu ekonomikas izaugsmi. Mēs tāpat arī mudinam valstis par visus iespējamos sojas, lai pārliecinātos, ka visi